Good morning. Labrīt, dārgie draugi. Sāksim balsošanu uzreiz. Es ceru, ka jūs uh, savas uh, balsošanas kartītes esat ievietojuši pareizajā vietā. Kā esat gatavi spiest pogas? Gaidām tikai Lenērs kungu un Bekara kungu. Ja viņi gribam, lai viņi arī būtu klāt un tas nozīmē, ka mēs tagad varam sākt balsošanu. Tas ir jautājums par mutisko jautājumu komisijai, ko uzdevis Hendela kungs, tas ir personālais balsojums. EGF par Nokijas lietu Somijā. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Vēl ar vienu ir balsošana, tagad beidzam balsot. viens par daudz no tautas partijas un viens par daudz no sociāldemokrātiem. Jā, 49. Viens vēl par daudz sociāldemokrātiem. Jā, viss kārtībā.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 Labi, Jevas kundze, ja es atvainojos, man nav balsošanas kartība, bet es esmu klāt šeit. Jā, es atvainojos par to. Vairākiem no jums nav balsošanas kartīte, bet rezultāts jūs varat redzēt 43 par, 4 pret. Vai mēs varam turpināt ar nākamo jautājumu, kas ir balsošanas sarakstā? Tas ir jautājums uh, mutiskai atbildē Hendelis par Eiropas kvalifikāciju ietver struktūras izveidošanu mūža izglītībai. Sāksim ar kompromisu par pret atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka pirmais grozījums 2, 3, 4 atkrīt, ceturtais arī atkrīt, Nē, par to ir jābalso. Par, pret, atturas, noraidīts. Tad tur atkarīt atkal līdz 15. 15. par, pret, atturas. Teiktu, ka mums tas ir jāpārbauda. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26 pret, 16 balsojums par. Grozījums pret. Atturas. Jāpārbauda. 16 grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Tas atkrīt. Un nu, tas ir sarežģīti. Ir arī vēl citi, kuriem nav balsošanas kartītes. Paloma bija pār, Jabarova nebija pār. Tas nozīmē, ka rezultāts uh, paliek tāds, kāds ir. Tas nozīmē, ka tas ir noraidīts. Tālāk mēs varam pāriet pie 17. grozījums par pret atturas jāpārbauda arī 17. grozījumu. Beidzam balsot. Arī ir noraidīts. Un tagad par uh, grozīto jautājumu par visu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 47 balsīm un 3 nav piedalījušies balsojumā. Paldies uh, referentam, kas nav klāt, bet uh, noteikti varēsiet nodot viņam. Un tālāk mēs varam pāriet pie Eiropas kvalifikācijas uh, eh, ietver struktūru mūža izglītībai. Priekšlikums rezolūcijā B kompromis par pret atturas pieņemts. Kompromis C 42. grozījums par 52. par pret atturas pieņemts. Tagad 52. grozījumu pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Atvainojos. 53. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss C par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums. 62 par. Pret. Pārbaudām 62. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grūzījums 64 par pret atturas pieņemts. Grūzījums 65 par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts grozījums 72 par pret atturas pieņemts, grozījums 73 par pret atturas noraidīts, grozījums 74 par pret atturas noraidīts, grozījums 75 par pret atturas. Mums tas ir jāpārbauda. 75. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas norādīts ar vienu balsi. Grozījums 76 par pret atturas pieņemts. Grozījums 77 par pret atturas pieņemts. 78 par pret atturas pieņemts grozījums 79 par pret atturas norādīts. Pārbaudim 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar desmit balsīm. 83 par pret atturas norādīts. Grozījums 80 par pret atturas atturas noraidīts. 82 par pret atturas noraidīts. 82 par pret atturas. Mm, liekas, liekas, ka pieņemts. Pārbaudām 81. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 29 balsīm. 84 par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām grozījumu 84 par. Sākam balsot. 84. sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Ir norādīts ar četrām balsīm. 85 par, pret, atturas, pieņemts grozījums 86 par pret atturas pieņemts, 87 par pret atturas pieņemts, kompromiss E par pret atturas pieņemts, 93 par pret atturas pieņemts, grozījums 94 par pret atturas pieņemts ir pieņemts. 95 par, pret, atturas pieņemts. 96 par, pret, atturas pieņemts. 97 par, pret, atturas pieņemts. 98 par, pret, atturas pieņemts. 99 par, pret, pārbaudīsim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 110. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 111. grozījums par, pret. Man liekas, ka vajadzēs pārbaudīt 111. Varbūt tas bija ļoti skaidrs, bet vienkārši, lai būtu droši. Beidzam tagad balsot. Paldies, jo bija drusku tā, ka nevarēja saprast, jo. jūs bijāt tik vienoti, un es domāju, ka tas nevar būt. Gā kompromis par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 117 par, pret, atturas, norēdīts 118 par, pret, atturas, norēdīts. Grozījums 119 par, pret, atturas, norēdīts grozījums 120 par pret atturas pieņemts, grozījums 121 par pret atturas noraidīts, grozījums 122 par pret atturas pieņemts, grozījums 1 par pret atturas noraidīts, grozījums 2 par pret atturas pieņemts grozījums 3 par pret atturas norādīts, grozījums 4 par pret atturas pieņemts, grozījums 5 par pret atturas pieņemts, grozījums 6 par pret atturas pieņemts, grozījums 7 par pret atturas pieņemts, grozījums 8 par pret atturas. Pārbaudīsim gro astoto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 37 balsīm. Desmitais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 9. Par. Pret. Atturas norādīts grozījums 11 par, pret, atturas, pieņemts, grozījums 12 par, pret. Šķiet, ka vajadzēs pārbaudīt 12 no grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas noraidīts ar vienu balsi. 12 grozījums. 13 grozījums par, pret, atturas, pieņemts 14. grozījums par, pret, atturas, pārbaudām 14. grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts ar viens balss vairākumu, 15. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, grozījums 16 par pret atturas pieņemts, grozījums 17 atkrīt, 18 par arī atkrīt, jā. Nu labi, 18 ir jābalso par pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts pieņemts grozījums 22. Nē, grozījums 27 tagad. Par, pret, atturas norādīts. Tas bija 27. grozījums un 28. grozījums. Man jāpievieno tas klāt par abiem. Jābalso vēlreiz, jo tie bija identiski. Pat 27, 28 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 29. par. Pret. Jāpārbauda 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 31 balsi. 30. atkrīt, tas nozīmē, ka 31. par pret atturas pieņemts 32. grozījums par pret atturas norādīts 33 par pret atturas norādīts grozījums 34 par pret atturas norādīts grozījums 35 par pret atturas norādīts pieņemts grozījums 36 par pret atturas pieņemts 37 par pret atturas pieņemts 38 par pret atturas noraidīts 39 par pret atturas pieņemts 40 par pret pret atturas pieņemts 41 par pret atturas pieņemts 42 par pret atturas pieņemts 43 par pret atturas. Tas ir jāpārbauda 43. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Tas ir pieņēmts uh, 38 balsīm. 45 par, pret, atturas. Pieņemts. 45 par, pret, atturas. Pieņemts. Un tagad balsojām par rezolūcijas projektu grozīto un sākam balsot. Elektroniskais balsojums, protams, tas ir noslēguma balsojums. un beidzam balsot. Rezultāts ir. Piesni pār, trīs pret, un mēs uh, sūtām vislabākos vēlējumus Hendela kungam. Jā, jo viņš ir atbildīgais par šo jautājumu. Un tālāk mēs varam pāriet pie check mm. when you get there. Okay. Hmm? Um, but there's no changes in here. Um, mm, uh, no, no, no. Uh, yes. Great, then we proceed to uh, the next. Uh... Labi, tad nākamais balsošanas saraksts. Regulas priekšlikums, lai strādātu standartus, lai bezvalstniekus vai trešo valstu valsts piedrīgos kvalificētu uh, kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus un tā tālāk. Mums ir saraksts pieejams, mēs tam iziesim cauri, sākot ar 109. grozījumu par pret atturas norēdīts. 110. grozījums par pret atturas norēdīts. Grozījums 111 par pret atturas norēdīts. Grozījums 112 par pret atturas noraidīts. Grozījums 113 par pret atturas noraidīts. Grozījums 114 par pret atturas noraidīts. Grozījums 115 par pret atturas noraidīts. Grozījums 116 par pret atturas noraidīts. Grozījums 117 par pret atturas noraidīts grozījums 118 par pret atturas noraidīts. Grozījums 119 ir svītrots. Groz... Mēs balsosim par 119 par pret atturas noraidīts. Grozījums 120 par pret atturas noraidīts. Grozījums 122 par pret atturas noraidīts. Grozījums 121 par pret atturas noraidīts. Grozījums 123 par pret atturas noraidīts. Grozījums 124 par pret atturas noraidīts. Grozījums 125 par pret atturas noraidīts atturas norēdīts. Grozījums 126 par pret atturas norēdīts. Grozījums 127 par pret atturas norēdīts. Grozījums 128 par pret atturas norēdīts. Grozījums 129 par. Mēs pārbaudīsim 128. Sākam balsot. 128. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss vairākumu. 129 par, pret, atturas, noraidīts. 130 par, pret, atturas, noraidīts. 131 par, pret, atturas, noraidīts. 132 par, pret, atturas noraidīts, 133 par, pret. Es teiktu, ka noraidīts. Pārbaudīsim. 133. sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 134 par, pret, atturas noraidīts, 135 par, pret, atturas noraidīts, 136 par, pret, atturas noraidīts, 137 par, pret, atturas, pārbaudīsim 137. Sākam balsot. Beidzam balsot. EPP. Viena balss par daudz. Tagad ir labi. Noraidīts viens balss vairākumu. 138 par, pret, atturas noraidīts. 139 par, pret, atturas noraidīts. 140 par paret atturas noraidīts. 141 un 142 atkrīt, 143. Mums par to ir jābalso par pret atturas noraidīts. 16. Atkrīt, ne, tomēr ir jābalso par pret atturas. Pārbaudīsim 16. sākam balsot. Beidzam balsot par 16. 35 par. Tātad pieņemts. 144. Mums ir jābalso par Eksperti man uh, saka, ka jābalso, tātad balsojam par, pret, atturas noraidīts, 145 par, pret, atturas noraidīts, 146 par, pret, atturas noraidīts, 147 par, pret, atturas noraidīts. Es domāju, ka tas mums ir jāpārbauda. 147. pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 148 par pret atturas noraidīts. Grozējums 17 ir svītrots. Nē, tomēr ir jābalso. Balsojam par pret atturas noraidīts Pieņemts. 149 atkrīt. Kompromiss H par pret atturas. Mums jāpārbauda kompromiss H. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Tas nozīmē, ka balsojam par 150. par. Pret. Atturas, es teiktu, noredīts. Tālāk. Grozījums 18 un 151 blokā par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim abus šos grozījumus 18 un 151 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 152 par pret atturas pieņemts. Grozījums 153 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 153. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Atvainojiet. 154 par, pret, atturas noraidīts. 155 par, pret, atturas noraidīts. Grozījums 156 par, pret pret atturas noraidīts. 157 par pret atturas teiktu noraidīts. 158 par pret atturas noraidīts. 159 par paret atturas. Pārbaudīsim 159. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīs balsu vairākumu. Grozījums 160 par pret atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. Tagad kompromiss J par pret atturas pieņemts. 133. grozījums par pret Manhan, tātad 173 atvainojiet par, pret, atturas, noraidīts. 174 par, pret, atturas, noraidīts. 175 par, pret, atturas, noraidīts. 176 par, pret, atturas, noraidīts. 177 par, pret, atturas pieņemts. 178 un 179 par pret atturas pārbaudīsim šos abus grozējumus 178 un 9. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Grozējums 180 par pret atturas pieņemts. Es šķiet, ka kaut ko sajaucu. 180. Tagad balsojam, sākam un beidzam balsot ar 180. Jā. Mēs tagad skaidri redzam. 181 un 182 blokā par pret atturas noraidīts. 183 par pret atturas noraidīts. 184 par pret atturas noraidīts. Kompromiss K par pret atturas pieņemts. Grozījums 22 par pret atturas pieņemts. Grozījums 186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 pret atturas pieņemts. 192 atkrīt, 193 par pret atturas noraidīts. 194 par pret atturas noraidīts, 195 par pret atturas noraidīts.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

4, 200, 205, 206 un 207 blokā par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36 balsim. 208 par. Pret. Atturas norēdīts. 200. 9 ir atsaukts. 211 par pret atturas noraidīts. 210 par pret atturas noraidīts. 26 par pret atturas. Šķiet, šis būs jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 28 balsīm. 212 par. Pret atturas pieņemts. 213 par. Pret atturas pieņemts. 214. Pārbaudīsim 213. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, bija noraidīts. 214 par pret atturas pieņemts. 215 par pret atturas. Pārbaudīsim 215, lai būtu drošāk sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, bija pieņemts.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 Grozījums 224 par pret atturas noraidīts. 226 par pret atturas noraidīts. 225 par pret atturas pārbaudīsim 225. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņems divu balsu vairākumu. 227 atkrīt. Grozījums 228 un 9 blokā par pretaturas noraidīts 230 par pretaturas noraidīts 27 par pret atturas pieņemts, 231 par atkrītas atvainojos, saka priekšsādātājiem, arī 232 atkrīt. Tātad grozējums 1 par pret atturas pieņemts, grozējums 28 par pret atturas noraidīts. Grozījums 29 par pret atturas noraidīts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Grozījums 32 par pret atturas noraidīts. 33 par pret atturas noraidīts. Grozījums 3 par pret atturas noraidīts. Grozījums 34 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 35 par, pret, atturas, noraidīts. 36 par, pret, atturas, pieņemts. 37 par, pret, atturas, noraidīts. 38 par, pret, atturas Atturs pieņemts. 39 par. Pret atturs noraidīts. Kompromiss B par. Pret atturs pieņemts. Grozījums 5 par. Pret atturs pieņemts. 43 par. Pret atturs pieņemts. Kompromiss C par. Pret atturs pieņemts. grozījums 49 par pret atturas noraidīts. 50 par pret atturas pieņemts. Grozījums 51 par pret atturas noraidīts. 52 par pret atturas noraidīts. 53 par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. 55 par pret atturas noraidīts. 54 par pret atturas noraidīts. 56 par pret atturas noraidīts. 7 par pret atturas pieņemts. 57 atkrīt. 58 arī atkrīt. 59 par, pret atturas noraidīts. Grozījums 60 par, pret atturas noraidīts. Grozījums 61 par, pret atturas noraidīts. 62 par, pret atturas noraidīts neatvainojot pieņemts, saka priekšsēdētā. 62. ir pieņemts. 63 par pret atturas noraidīts. 64 par pret atturas noraidīts. 8 un 65 blokā par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts. 68 par, pret, atturas noraidīts. 69 par, pret, atturas noraidīts. 70 par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 10 par, pret, atturas noraidīts. Grozījums 72 par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 atturs pieņemts 85. 85 atkrīt. 86 par pret atturas noraidīts. Grozījums 13 par pret atturas pieņemts. Grozījums 87 atkrīt. Nē, ir jābalso. Labi. 87 par pret atturas noraidīts. 88 par pret atturas. Pārbaudīsim 88. Nebija skaidrs. Sākam balsot. Jā, ir noraidīts. Paldies. 89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 Par kompromisu F mums jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir noraidīts. Tātad 96 par pret atturas pārbaudīsim 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Bet 96 atkrīt, ja kompromiss E ir pieņemts, un kompromiss E bija pieņemts. Tā ir drukas kļūda balsošanas sarakstā, saka priekšsēdētāji. Tātad, vai mēs varam atkārtot lūdzu šo elektronisko balsojumu par 96. To sākam balsot un beidzam balsot. Visi nobalsojuši? Ja ir pieņems 29 balsis par. 14 par. 14 atkrīt, atvainojiet, jā, nepamanīju. Kāds atvieglojums? 101. 101. Rolāna kunga grozījums uh, sākam. Tas ir par. Pret. Mēs esam 18. Uh, lapusē, saka priekšsēdētāji. ja 96 ir pieņems, tad vispārējais atkrīt līdz 101. un mēs balsojam par 101. grozījumu, kas ir Rolāna kunga grozījums. Par. Pret. Atturas pieņemts. Mums bija vairākums. 101 ir pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Skatīsim 102 par pret atturas noraidīts. Grozījums 103 par pret atturas noraidīts. Grozījums 104 par pret atturas pieņemts. 105 par pret, atturas pieņemts. Kompromiss G par, pret, atturas pieņemts. Un tagad mēs balsosim par atzinumu projektu grozītā versijā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 40 viens, 41 balss tātad nodota par šo atzinuma projektu. Paldies referentam par labu darbu. We proceed with the, uh, the vote on this. Un nākošais balsojums attiec uz Eiropas struktūrālo un investīciju fondu, kompromiss viens par pret atturas pieņemts, B kompromiss par pret atturas pieņemts, trešais par atvainojiet atkrīt 11. par pret atturas pieņemts noraidīts 15. par pret apturas, noraidīts C kompromiss par pret apturas, noraidīts E kompromiss par pret apturas, noraidīts F kompromiss par pret apturas, pieņemts 33. grozījums par pret pret atturas noraidīts pārbaudām 33. Šo sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ar divu balsu pārsvaru 34. par pret atturas pieņemts 35. par pret pret atturas pieņemts, 36. par pret atturas pieņemts, G kompromiss par pret atturas pieņemts, H kompromiss par pret atturas pieņemts, I kompromiss par pret atturas pieņemts, 45. grozījums par pret pret atturas. Noraidīts izskatās, pārbaudām 45. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru D, kompromiss par pret atturas pieņemts, L kompromiss par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pretatturas pieņemts. 49. atkrīts, kā kompromiss par pretatturas pieņemts. M kompromiss par pretatturas pieņemts. 52. grozījums par pretsaturs noraidīts. 53. par pretapturas noraidīts, 55. par pretapturas at, izskatās pieņemts, 57. par pretapturas pieņemts, N kompromiss par pretapturas atturas pieņemts, J kompromiss par pret atturas pieņemts. 67. grozījums par 67. saka priekšsēdētājs par pret apturas pieņemts, 68. par pret apturas pieņemts, 69. par pret apturas pieņemts. Pirmais grozījums ir recitālos par pretatturas pieņemts, otrais grozījums par pretatturas pieņemts. Un liekam uz balsojumu atzinumu. Kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar 45 balsīm pār 3 balsīm pret. Paldies referentam. Un tālāk ir atzinuma projekts. Is it a difference? This is 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Edouard Martin. Mm. Okay. Uh, when it comes to the... Uh... Mēs esam nonākuši pie finanšu noteikumiem, kas attiec uz budžeta um, kopumā. Balsojums ir pārcelts uz Strasbūras nedēļu, un līdz ar to mēs esam balsošanu pabeiguši. Un tālāk mēs pārējām pie darba kārtības pēdējā punkta, kas ir preventīvās pārstruktūrēšanas regulējums, otrā iespēja un pārstruktūrēšanas maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūra efektivitātes palielināšanas pasākumi. Can, uh, uh Aicinu kolēģus, kur atstāja zāli, turpināt diskusijas ārpusē. Un goši došu vārdu referentam Edvāram Martēnam. Kolēģi, lūdzu runājiet klusāk, jo mēs skatīsim svarīgu darba kārtības punktu. Es dodu vārdu. Dodu vārdu Edvāram Martēnam. Martēnku. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu tomēr sagaidīt vai mazliet vairāk klusuma zālē, kā jūs sacījāt, ka tie, kur šis temats ne, neinteresē, var turpināt diskusijas ārpus zāles. Atgādinu, kā šis ir atzinums, un kompetentā komiteja ir jūrī. Grozījumi bija jāiesniedz Eh, kā paredzēts līdz 10. maijam, 12. jūrī vajadzēs vairāk laika, tāpēc aicinu pārcelt datumu līdz 17. maijam, pulksten 12. Eh, līdz ar to grupām būs nedaudz vairāk laika. Runājot par leģislatīvo priekšlikumu, mūs uzrunā tas, Eh, ka ir runa par strādājošo kvalifikāciju citā uzņēmumā, eh, kas, ko, eh, kur komisijas acīs tie tiek uzskatīti kā kreditori līdzīgi bankai. Šāds skatījums uz uzņēmumu paredz uzņēmuma atveseļošanu neņemot vērā strādājošo intereses. Turklāt tas uh, identificē kreditors ar patērētājiem, bet ir paredzēta iespēja to attiecināt uz patēriņa sfēru. Līdz ar to identificējot patērētāju ar e, uh, e, kreditoru, un tas ir komisijas iecērētais ceļš. Es gribētu pirmkārt aicināt atzīt uzņēmumu sociālo atbildību, ko nevar uh, eh, vienādot ar organizētu tīklu, kapitāla turētājiem, strādājošiem patērētājiem, bet sociālu organizāciju, kas rada vērtību, piesaistot līdzstrādniekus un šajā sakarā strādājošie nevar veidot eh, identisku klasi citiem. Līdz ar to dot tiesības, izmantot trauksmes tiesības situācijas gadījumos, kad tiek uzskatīta satraucoša un eh, paredzams pārstruktūrēšanas Eh, gadījumā izmantot savas tiesības, dodot strādājošajiem un pārstāvjiem iespējas analizēt un konsultēt, kādu šobrīd nav. Tāpat ir jāskata ietvers, kā eh, tiktu skarti pensionāri no šāda bankrot, potenciāli bankrotējoša uzņēmuma. Šeit es domāju par pensiju fondiem. Uh, un ka tos vajadzētu uzskatīt kā atsevišķu klasi direktīvas izpratnē. Tiek norādītas pozitīvas ietekmes uz eh, informācijas tiesībām, tu, taču eh, šāda pozitīva ietekme šodienu nav uh, apstiprināta ir tiesības konsultēties ar strādājošiem. Tāpēc ir svarīgi tas, ka anticipēta pārstruktūrēšana nepārkāpj šos principus, bet nodrošina sociālo dialogu. Piedāvātie pasākumi pozitīvi ietekmēs šādas tiesības, ņemot vērā to, ka tie nepārkāpja esošo Eiropas Savienības likumdošanu un pārēdz tiesības strādājošajiem balsot par restruktūrēšanas plānu. Turklāt mēs arī piedāvājam veikt ietekmes izpēti, iespējamu agrīnas pārstruktūrēšanas iespēju un veicināt restruktūrēšanas eh, plāna iespējas, kā arī paredzēt otru iespēju pastruktūrēšanai. Lūk, tas ir mans vai mūsu e, skatījums šim projektam, bet, protams, es labprāt uzklausīšu šādu referentus un esmu gatavs sadarboties un šo tekstu uzlabot. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. E, nākošais runātājs e, deputāte Lopesa Fontaņie. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos pateikties referentu par atzinumu projektu. Domāju, ka tas ir labs pamats sarunām, kādas ir iecerētas vēlāk, un tāpat jānorāda, ka ļoti labi ir ņemti vēri aspekti, kas ir saistīti ar nodarbinātību, kas mūs skar tiešā veidā. Tas, ka debitori nevarēs pārstruktūrēt uh, Eh, parādus pirms tie tiek pasludināti par maksāt nespējiem, nozīmē tos nolemt likvidācijai. Tāpat eh, neefektīva otrā iespēja eh, vai rehabilitācija ļoti ilgā termiņā nozīmē ilga termiņa darba vietu zudumu, kur Eh, uzņēmējiem būtu vairāk iespēju šajā otrajā mēģinājumā. Komisijas priekšlikums man šķiet ļoti līdzsvarots, kas nosaka harmonizētus principus dažādiem ar eh, dalību valstīs attiecībā uz preventīvo restruktūrēšanu un otro iespēju uzlabot kapitāla tirgus funkcionēšanu un nodrošina labāku juridisko drošību investoriem un galvenokārt tiem, kuri darbojas pārobežu veidā, kas veicina apmešanās brīvību. Tāpēc mani grozījumi uh, atba eh, vairāk atbalstīs komisijas priekšlikumu, bet strādājot MPL komitejā, mūsu galvenais mērķis ir aizstāvēt strādājošo tiesības un darba vietas. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka vislabākā formula ir veicināt uzņēmumu operativitāti un izvairīties no dzīvotspējīgu uzņēmumu likvidācijas. Runājot par e, referenta viedokli, e, ir e, daudzi punkti, kuros es viņam piekrītu ar atsevišķām niansēm, bet e, vai jāveido ir atsevišķa kategorija papildus strādājošiem, šeit ir jāskatās, to par to mēs varēsim diskutēt, tāpat es varu piekrīt konsultēšanas un informēšanas tiesībām Eiropas līmenī un arī pārstrādājošo tiesībām celt trauksmi pār uzņēmumu stāvokli. Uh, vai kā restruktūrēšanas plāni iekļautu informāciju par to, kā tā ietekmēs strādājošos. Tomēr izmantot uzņēmumu finansētu ekspertu, lai analizētu fi uzņēmumu situāciju, manī vieš šaubas, jo tas var paildzināt termiņu, kā arī tas varētu dārgi maksāt debitoram. Uh, Tāpat var piekrist otrajam grozījumam, kurā tiek lūgts eh, preventīvo restruktūrāciju eh, nesaistīts ar viet, darba vietu samazinājumiem. E, līdzīgi gadījumi ir bijuši manā apgabalā, 13. gadā General Motors e, uzņēmumam radās problēmas, vienojās strādājošie ar uzņēmumu ar arotbiedrībām un visas darba vietas tika paturētas. Tāpēc dažkārt ir labi, ja arotbiedrības un strādājošie var vienoties un pieļaut šādu ela, eh, elastību uzņēmumu krīzes laikā. Tāpat man bija šaubas par strādājošo pensijām, bet referents jau daļēji par to uz to ir atbildējis, un mēs sarunu turpināsim. Paldies! Thank you. Uh, I'll give the floor now to... Paldies! Tagad vārds Janai Sitanskai. Ďakujem aj spravodajcovi za predložený návrh stanoviska. Jā, paldies uh, referentam par uh, sagatavoto dokumentu. Man ir dažas piezīmes par restruktūrēšanas pasākumiem. Eiropas Savienībā uz gada, vienreiz gadā, apmēram 100 tūkstoši uzņēmumu tiek likvidēts, ir apmēram 1,7 miljonu darba vietu. Tas ir svarīgi dot uh, otru iespēju uzņēmumiem. Un tas uh, 3 miljonus eh, darba vietas varētu radīt Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka tas ir svarīgi, lai uh, strādātu ar šo bankrota risinājumu finanšu spriedzes apstākļos uzņēmumos. Tas ir saistīts ar, uh, protams, ar šādu ciklu veidu šokiem un spriedzēm un uh, situāciju tirgū. Un, eh, ja arī konkrēto produktu situācija tirgu, mēs zinām, ka Eiropas Savienības dalība valstis, ka mums ir arī likumdošana, kas strādā pie šiem jautājumiem. Tas nosaka restruktūrizācijas procesu un nosaka arī aizsargājumu kreditoriem. Protekt, eh, aizsardzības vairogs tiek piedāvāts arī saskaņā 27. pantu par pamatiesībām uh, darba ņēmējiem, uh, tiem ir tiesības saņemt konsultācijas, ir jānodrošina informācija un arī jāizstrādā vadlīnijas šādām situācijām. Mēs saprotam, kādā nedrošā situācijā, finanšu situācijā atrodas uzņēmumi un uh, to darbinieki. Slovākijā, piemēram, mums ir īpaši garantija fonds kā kolēģi jau no tautas partijas teica, ka šis eh, priekšlikums ir labi sastruktūrēts, satura pasākumus, eh, kas eh, ļoti labi kalpotu, lai nodrošinātu šādu aizsardzību. Un ir arī saraksts ar pasākumiem, kas varētu palīdzēt glābt darba vietas. Un tur ir risināts jautājums par pārobežu maksāt nespējas gadījumiem. Uh, Tas ir jautājums, kas eh, arvien biežāk parādās situācijās, kādā atrodas uh, Eiropas Savienības ekonomis, ekonomika pašlaik. Mēs uzskatām, ka ir arī svarīgi nodrošināt laiku un uh, veidu, kad uh, uzņēmumi ir jāatrod kaut kā ceļš ārā no šitām sliktām situācijām. Ir arī pārstruktūrēšana, arī vajadzīga tāda aktīva darbība augu samazinājums, prēmiju samazinājums un tam līdzīgi. Daudzi grozījumi runā tieši par šo jomu. Mēs uzskatām, ka šie grozījumi, ka tiem ir uh, pareizi izvirzīt mērķi, bet tomēr daži no šiem grozījumiem varētu būt arī kontraproduktīvi. Tas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz uh, darbiniekiem, tas varētu palēlināt vai pat apstādināt restruktūrizācijas procesu, tas automātiski nozīmētu, ka uzņēmumiem vajadzētu ciest no šīs situācijas un tikt zaudēts darba vietas. Tādēļ mums ļoti piesardzīgi ir jārīkojas, eh, vērtējot, eh, no, iesniegt uz grozījumus. Lielas paldies! Paldies! Kā viešām Bokungam lūdzu. Muchas gracias, señora Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos servantesa valodā, jo esmu pārliecināts, ka Martēna kungs to pārzina pilnībā. Un tāpēc mēs varēsim saprasties bez starpniekiem. Šobrīd es koncentrēšos uz vispārīgiem jautājumiem un uh, ņemot vērā komisijas un Martenkunga lielisko darbu, es domāju, ka šis ir labs pamats, lai sīkāk skatītu dažādos aspektus un detaļus. Šis ir ļoti svarīgs temats, kurš ir vienlaicīgi horizontāls, kas aptver daudzus aspektus. Es, piemēram, esmu ekon komiteja referents, kas līdz ar jūrī ir viena no atbildīgajiem komitejiem, bet kā jau sacīju, Spānijā apvienojoties Eh, runājot par šo jautājumu, ir 17 personas, jo tas ir saistāms ar finanšu jautājumiem, konkursu aspektiem, eh, reģionāliem aspektiem un tā tālāk. Mēs eh, par to runājam šodien Empul komitejā, un Empul komitejā Alde uzskatā ka svarīga ir iespēja paturēt un radīt darba vietas. Tas nozīmē jārīkojas maksimāli, racionāli, lai novērstu uzņēmumu likvidēšanu, darba vietu likvidēšanu. Slavenos 200 tūkstošus, piemēram, nosauca um, poļu kolēģi. Tas, tāpat tas attieksies uz mikro uzņēmumiem, uz visvājākajiem uzņēmumiem. Jo, kas ehm, varas um, ciet vieni aiz otru. Tāpēc ir jādod iespēja un otrā iespēja izdzīvot, atvesaļoties. Un šeit ir runa par to, ka tas palīdzēs radīt un izveidot darba vietas. Tāpēc, šeit ir problēma ar subsidiaritāti, jo tik atšķirīgas ir dažādās sistēmas un pati rūpnieciskā realitāte atšķiras. Piemēram, manā valstī rūp, um, celtniecības sektors bija iegūs pilnīgi sirrealistiskas dimensijas, un eh, kas tad notika, burbulis pārsprāga, un, un eh, pa, pazuda tūkstošiem celtniecības uzņēmumu. Pie tā visa mēs strādāsim un esam pārliecināts pateicoties Martēna darbam par šo jautājumu. Bet vēl ir citi aspekti, un tie ir saistāmi ar strādājošo tiesībām. Pieļauju, ka mēs nepieņemsim esošo tiesību līmeņa samazināšanu, bet šajā delikātajā pētījuma lauciņā par otro iespēju uzlabot situāciju. Redzēsim visos gadījumos, kāds netiek ietekmētas nacionālās eh, izveidotās sistēmas, ir jāņem vērā to, ka pirmkārt mūsu mērķis ir izvairīties no uzņēmumu slēgšanas un darba vietu uh, Eh, zaudēšanas. Un ir atsevišķa citas lietas, ko mēs varam pieprasīt citos tekstos. Bet var būt arī grūtības, piemēram, tie saucamie trauksmes cēlāģi, svilpēji, kā mēs saucam Spānijā. E, var viņus izmantot, lai denonsētu nelegālas lietas, bet mēs jau, ir jau gadījumi, kad eh, tādi gadījumi var notikt arī nepamatot, un no tā būtu jāizvairās. Bet eh, mēs nepieļausim nekādu strādājošo tiesību pazemināšanu, tas ir skaidrs. Vēl tad, kad ir runa par subsidiaritātes principu Tad šeit vairāk, man liekas, ir decentralizācijas princips, jo tad, kad šī pamata iniciatīva stāsies eh, praksē, piešķirt otro iespēju, tā būs jāpiemēro savai dabiskajai videi un finanšu videi. Šeit nav runa par subsidiaritāti varas izpratnē, bet eh, par to, ko nozīmē ekonomiskā un sociālā loģika, ka Eh, tas, ko mēs eh, pieņemam un nobalsojam, ir eh, praktiskā veidā jāīsteno uz vietas uzņēmumā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Palomā Lopesa Bermeho. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt vēlos apsveikt referentu Martēnu, aizstāvot strādājošos nebūtu pieļaujams, ka šis regulējums pieļautu uzņēmumiem restruktūrēt pas, eh, pasīvus, neizmaksājot strādājošajiem. Mēs pilnīgi pretēji vēlamies atvērt durvis tam, lai negodīgi eh, uzņēmēji nespekulētu algu fondu, palielinot savu peļņu, un šajā sakarā ir jāpalielina tiesības uz informāciju. Uh, tiesības, kas ir atzītas uh, Eiropas pamatiesību uh, hartā un kas netiek gana ņemta vērā finanšu restruktūrācijas laikā. Es domāju, ka tekstu var stiprināt, uh, piešķirot uh, lielākas tiesības strādājošajiem un skaidri nodalot kolektīvu atlaišanu un restruktūrēšanu, lai nevarētu mazināt strādājošo tiesības vai mazināt eh, streika vai kolektīvo sarunu tiesības. Tāpat nedrīkst pieļaut, ka legāli tiek grautas labās prakses, kas ir izveidotas, lai novērst taktiskās restruktūrācijas kādu uzņēmumu izveido kompleksus, lai slēptu krāpnieciskas eh, prakses, lai pēc tam izmantotu šos, eh, eh, šos līdzekļus strādājošo atlaišanai. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi drošināt uzņēmumu dzīvot spēju un maksāt spēju tiem uzņēmumiem, kurus ir pārņēmuši uzņēmumā strādājošie. Tas varētu būt nozīmīgs ceļš, lai nodrošinātu ražošanas turpināšanu un e, paturētu darba vietas uzņēmumā bez krīzes. Paldies! Thank you. Paldies! No nu, zaļiem neviens nav pieteicies, un no FDD arī nav neviens pieteicies. Tagad vārds Dominikam Martēnam lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs. Pārskatīts preventīvās restruktūrēšanas eh, regulējumu, paredzēt otro iespēju un uzlabot restruktūrācijas procedūru eh, maksātspējas procedūras ir ļoti sarežģīts temats. Mūsuprāt, Martēna kunga Atzinuma projekts ir ar ļoti pozitīviem aspektiem, un mēs apsveicam referenta labās idejas, piemēram, alternatīvā plāna izveidošanu strādājošajiem, lai saglabātu eh, darbvietas, eh, strādājošo trauksmes celšanas tiesības, eh, tie ir būtiski aspekti. Mēs aicinām referentu eh, paskaidrot desmitajā pantā piedāvāto direktīvas sakarā. Mēs paužam nožēlu par to, kā sliktie parādi nav komisijas uzmanības centrā, paužam nožēlu, ka valsts atbalsts eh, ir iekļauts tikai vienā paragrāfā 13. lapusē. Mēs vēlētos diskutēt par šī teksta finanšu aspektiem, un to ietekme, lai secinātu par to, vai direktīvas priekšlikums ir jāatbalsta vai nē. Un visbeidzot es gribētu, lai tiktu ņemtu vērā e, kaskādes bankratu, par, bankratu parādība. No manas puses tas ir viss. Paldies komisija tagad izteiksies. Short remark. Nu, lūdzu, īsi komentētāji jums vārds. Thank you very much. Um... Paldies. Paldies arī referentam par atzinumu projektu. Paldies ANO referentiem par komentāriem. Varbūt daži precizējoši komentāri. Uh, ko komisija gribējusi panākt ar šo priekšlikumu. Runājot par darba ņēmējiem, protams, nevēlamies aizskart eh, spēkā esošo akī. Ne pavisam nē. Tiesības, kas darba ņēmējiem ir, arī paliek saskaņā ar vairākām ES direktīvām. Mēs gribējam mm, garantēt pārstruktūrēšanās iespējas un spēcināt darba ņēmēju tiesības šādā pārstruktūrēšanās procedūrā. Runājot par uzņēmumiem, kuriem vēlamies īpaši palīdzēt ar šo pārstruktūrēšanu, mēs koncentrējamies uz lielu vairākumu uzņēmumu, kas piedara pie MVU sektora. Vairāk par 99% uzņēmumu Eiropā ir mazāki uzņēmumi kas šobrīd negūst labumu no agrīnās pārstruktūrēšanas procedūras, jo tā ir pārāk dārga. Mazo uzņēmumu vadītāji uzskata, ka sloks, kas viņam rodas, ir neproporcionāls. Vairāk vietu priekšlikumā mēģinājām padarīt šo procedūru atraktīvāku MVU Nu, tas skar priekšlikumus attiecībā uz izmaksu samazināšanu. Piemēram, nav nepieciešams uh, obligāti nozīmēt uh, maksātnespējas administratoru katrā gadījumā. Es zinu, ka par to jūs nesat runājuši, bet tas ir saistīts ar šo priekšlikumu un grozējumiem attiecībā uz ekspertu piesaisti. Ekspertīze uh, dārgi maksā uzņēmumi finansiālās grūtības, eh, kas eh, saskaras ar maksāt nespējas risku, nu, būtu pārāk dārgi mm, piesaistīt šādus ekspertus. Eh, Tātad, vai parādnieks spēja samaksāt šīs izmaksas, mēs gribējam palīdzēt parādniekiem, nevis noslogot viņus vēl. Atzīstam, ka agrīnās brīdināšanas instruments ir svarīgs īpaši MVU. Mums ir trešais pants, kurā ir paredzēti minimālie principi šajā ziņā. 16. apsvērumā mēs precizējam nedaudz šo agrīnās brīdināšanas ideju, paredzot elastīgumu dalību valstīm, lai izmantot vairākus instrumentus, un uh, to starpā ir arī iespēja trauksmes uh, cēlājiem uh, izpausties sadarbībā ar arotbiedrībām vai darbņēmē organizācijām, bet tas nav pienākums. Ņemot vērā dalību valstu juridiskas tradīcijas nacionālajā likumdošanā, mēs ļaujam dalību valstīm izvēlēties. Tātad vai piešķirt uh, trauksmes cēlājiem šīs pilnvaras, uh, lai būtu par pārstāvjiem. Um, tas ir iespējams, bet tas nav obligāts, obligāti jādara dalību valstīm. Atgādinu, ka mūsu priekšlikumā cenšamies paturēt prātā dalību valstu pieejas. Vairākās dalību valstīs uh, šīs procedūras ir ārkārtīgi īsas, trīs vai četri mēneši maksimāli. Uh, bez uh, paildzināšanas iespējām. Citās valstīs tas ir iespējams, uh, uh ir iespējams tātad pagarināt šīs procedūras līdz 12 vai 18 mēnešiem vai arī līdz pat diviem gadiem atsevišķās valstīs. Vēlamies nodrošināt juridisko noteiktību visām pusēm, lai pātrinātu šīs procedūras. Mēs nosakām absolūto maksimumu 12 mēneši šim termiņam, bet paturam prātā, ka dalību valstīm ir elastīgums un tās var paturēt spēkā esošos noteikumus, proti 3-4 mēnešus garas procedūras. Īstenībā, ņemot vērā, ka tas ir uh, diezgan īss posms, mm, tur nevar uh, iekļaut visus uh, kritērijus, ko šeit paredzam, un līdz ar to daži kritēriji kļūst obligāti, piemēram, ekspertīzes piesaistīšana, eh, kas jāizmanto arī īsākā procedūrā. Tie ir mani vispārējie komentāri uz šo brīdi, bet ja jums ir specifiskāki jautājumi par atsevišķiem punktiem, priekšlikumā labprāt atbildēšu. Paldies! Thank you to the commission. Paldies komisijam. Martēna kungs, jūs vēlaties teikt noslēdzošu vārdu? Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Dažas piezīmes, neatbildēšu uz visu, bet uh, dažas piezīmes. Vismaz visi piekrītam, ka jāpalīdz uzņēmumiem, jāsamazina bankrotu skaits, tas ir labi. Protams, līdzekļi un ceļi, kā to panākt, atšķiras, mm, par to pastāv domstarpības, un es nevēlos tagad uh, uzspiest jums uh, manu viedokli. Uh, komisija pareizi teica, jāņem vērā valstu specifika un nacionālā likumdošana. Uh, bet uh, ska, ska, svarīgi ir uh, uzsvert, ka tiesības, kas jau pastāv, netiek nevienam atņemtas. Arī attiecībā uz ekspertu piesaistīšanu. Nu, runājot uh, par Franciju, ekspertu piesaistīšana notiek um, um, attiecībā uz konkrētiem uzņēmumiem, piemēram, uzņēmumi ar mazāk nekā 50 darbinieku nevar to izmantot. Tas ir piesaistīts izmaksām un izmaksu jautājumam, bet tas apstiprina to, ka uh, specifika ir atšķirīga. Aplūkosim uh, valstis, kas uh, veiksmīgi īsteno šo pastiprināto sociālo dialogu. Mm, tā ir uh, Vācija. Vācijā pastāv īsta arotbiedrību kultūra, darba devēja komunicē ar darba ņēmējiem, šīs attiecības tiek koptas, un krīzes apstākļos es tagad fokusējos konkrēti uz Vāciju. Daudzi uh, Uh, uzņēmumi uh, ar spēcīgu arotbiedrību klātbūtni, uh, daudzi ir piekrituši samazināt algas, kaut ko upurēt, un tika attiecīgi pielāgota likumdošana, un tas bija solidārs centiens, piemēram, Vācijā var saņemt uh, bezdarba pabalstu 24 mēnešu laikā. Līdz ar to tas var palīdzēt izvairīties no, uh, tas ir novērst šīs finansiālās grūtības un maksāt nespēju uzņēmumā. Darba ņēmēji tātad ir gatavi mm, kaut ko upurēt, ja viņu uzņēmums nonāk finansiālajās grūtībās. Uh, bet eh, tagad ideja ir par preventīvo rīcību. Tātad paredzēt uz priekšu, kas var notikt un no tā izvairīties jau iepriekš. Un kurš eh, to var darīt labāk par, pašu, par pašiem strādājošiem, eh, kas vislabāk var izmantot šo agrīno brīdināšanu. Viens piemērs. Es esmu redzējis desmitiem uzņēmumu un ne tikai Francijā, bet arī citur, uh, kur eh, strādājošie uztraucas par to, ka uh, personālam vairs nav tādu kvalifikāciju kā agrāk. Cilvēki jau aiziet uh, pensijā, tas tā notiek, un uh, šos cilvēkus neaizstāja. Bet, ja aizstāja, tad tie ir pagaidu aizstājēji Un uh, man ir personīga pieredze ar uzņēmumiem, kas ir bankrotējuši, jo nav varējuši piesaistīt uh, pietiekami pieredzējušos kadrus. Un uh, tām ir nepieciešams sociālais dialogs, tām ir nepieciešama sadarbība ar arotbiedrībām un profesionālajām organizācijām. Arotbiedrības nevēlas pārņemt varu, par to nav runa, Runa ir par to, lai ar zināšanām, ar pieredzi, ar ekspertīzi uh, uzlabot uh, uzņēmumu funkcionēt spēju, uh, mazināt uh, kaitējumu un uh, padarīt uzņēmumu dzīvot spējīgu, uh, risināt sarunas, ja ir nepieciešams, lai glābtu uzņēmumu. Tātad uh, Mana ideja jādara viss arī preventīvi, lai uh, palīdzētu uzņēmumiem. Un šajā atzinumā es runāju par otro iespēju uzņēmumam, uzņēmuma glābšanu. Un mēs uh, visi zinām, kas notika Beļģijā ar uh, Caterpillar mm, uzņēmumu. Tas nebija mm, mazs uzņēmums. Uh, paskatieties, eksperti uzskata, ka Šarleroa Keiter Pillara bankrotēšana eh, bija pamatojama ar nepietiekamajām zināšanām, ekspertu zināšanām. Euh, Kas organ? Tātad bija tīši organizēta šī bankrotēšana varbūt to būtu bijis iespējams novērst. Mums um, tātad jāmeklē šīs informācijas, uh, jārīkojas, uh, jāpieņem informēti lēmumi, un uh, ļoti bieži tie, kas pieņem lēmumus, ir ļoti tālu no ražotnes un nezina, kas notiek uz vietas. Tā tad eksperta tiesības darba ņēmējiem noteikti jāpiešķer. Paldies jums vēlreiz par diskusiju, un uh, es pieņemu zināšanai gan komisijas, gan kolēģu komentārus. Lielas paldies! Līdz 10. maijam var iesniegt grozījumus. Līdz 17. es dzirdu. Līdz 17. maijam. Jā, īstenībā līdz 10. Bet jūrī uh, tas viss nedaudz iekavējies, un uh, es aicinu pārcelt šo termiņu uz 17. Uh, māju līdz 2012. ja tas uh, visiem der. Nu, šķiet, par to nav iebildumu līdz 17. maijam. Pulksten 12. 12. jūlijā notiks pieņemšana MPL komitejā un uh, vadošie, tad, tad atbildīgajā komitejā jūrī Uh, balsojums notiks novembrī, 20, 20. vai 21. novembrī, rudenī. Paldies, ka bijāt šeit. Līdz ar to šī sanāksme tiek noslēgta, ja nu vienīgi jums ir ko teikt pie citiem jautājumiem. Nākamā sanāksme notiks 29. un 30. maijā Briselē. Paldies, tiekamies pēc pāris nedēļām. Paldies!